priekšu. Un šie pēdējo gadu ekspansija no Eiropas Savienības puses, ko mēs tik nedaram? Mēs gan Indonēzijā, gan Ņujorkā varam vaļā savus uh, struktūras. Uh, nu, tādā gadījumā es nekādā ziņā nevaru atbalstīt šo ziņojumu. Uzskatu, ka šeit ir runa par dažādu pieredzi centru mobilām instalācijām. Te atkal vajadzēs ņemt darbā veselu armiju dažādu ierēģņu, mēdī speciālistu Un, uh, kā, uh, un kas tad ir, kāpēc būtu tik ļoti jāremontē arī šie te biroji? Es jau pēdējo reizi, kad to pārbaudīju, tur viss bija normāli. Un kāpēc uh, gan nevarētu to visu sakārtot? Un tad, kad mēs šeit runājam, vesmirtas teras politiķi joprojām nevar saprast, kādā veidā īstenot referendumu rezultātu. 24. gadā mēs saņēmām Brexit mandātu. 2015. gada um, gal, galā notika balsošana, 16. gada um, nobalsoja par izstāšanos. Visas partijas grib izstāties. Es nevaru šeit uh, vainot um, Eiropas Savienību par daudzām lietām, bet uh, es arī nevaru vainot Eiropas Savienību par to, ko dara politiķi Vestmerstrā, tie, kas ignorē savu uzdevumu un mandātu. Tur viņi ir vainojumi un nevis jūs what a relief mr arnott. can i ask you if you'll accept. arnott kungs vai jūs varētu pieņemt jautājumu no rīdīga kunga lūdzu. Jā, paldies. Manuprāt, jautājums par Eiropas parlamenta atrašanās vietu, protams, ir pamatots. Mēs visi zinām, ka Lisabonas līgums arī Romas līgumi vienmēr ir noteikuši vienbalsīgumu šī jautājuma izlemšanai, un mūsu darba vieta ir Strasbūrā. Es tāpēc nesaprotu kritiku, kāpēc eh, tas tiek apšaubīts. Mēs šeit strādājam, pieņemam lēmumus, un tas ir pamatoti, bet Brexit gadījumā mēs absolūti nezinām, kā tas tālāk notiks, vai tas tuvāko stundu laikā nonāks pie eh, hausa Brexit, Westminster nav pieņēmusi nekādu lēmumu joprojām. Un eh, kā, interesanti, kā tas atstās ietekmi uz mūsu izmaksām. You, Paldies, priekšsētāji. Ļoti grūti ir atbildēt uz jautājumu, kas nebeidzas ar jautājumu zīmi. Es noteikti piekrītu, ka Vesmīrsā šobrīd ir hausa situācija. Mēs tiešām gaidām, lai Vesmīrsas politiķi beidzot pieņem lēmumu, lai galvā rāda šo priekšzīmi un rāda, ko lai dara tagad cilvēkiem, kas ir balsojuši par izstāšanos. Par šo ceļojošo risku eh, šeit gribu vienkārši pateikt, eh, ka sistēma ir izkropļota. Parlamenta nav pamat demokrātiskās pilnvars. Parlaments pats nevar lemt par to, kur tad būs sanāksmes. Ar to īkungs, divas minūtes lūdzu. Priekšsēdētāji, dārgie kolēģi, parlamentārā demokrātija ir bez cenas, bet tā ir savas izmaksas. Un mēs, budžeta komitejas locekļi, mūsu pienākums ir nodrošināt uh, to, ka stingri tiek ievērots mūsu rīcībā esošo eiro izlietojums. Es gribētu pateikties Vladimiram Mankam, kurš ir sagatavojis budžeta projekta analīzi parlamentam, un viņš ir pastrādājis ļoti cītīgi sadarbībā ar ānu refer referentiem. Es apsveicu viņu darba augsto līmeni. Piebildīšu, ka Eh, parlamenta budžeta pārvaldība attiec uz parlamentā autoritāti tad, kad mēs vadam sarunas ar padomi periodā pēc eh, Eiropas Savienības budžeta. Šeit paustais balsojums ir provizors, kurš tiks apstiprināts mūsu balsojumā oktobrī. Un tagad es vēlētos jums darīt zināmu iespaidu attiecībā uz vienu no neskaidrībām. Nu, jau piecus gadus es vadu budžeta komiteju, un katru gadu mēs saskaramies ar vienu un to pašu problēmu. Mums tiek iesniegts budžeta projekts, kurš atspoguļo biroja pieņem, izlēmto politiku. Un mums nākas izteikt šaubas un jautājumus pār eh, darbvietu veidošanu, pār uh, diplomātisko pārstāvību tajā vai citā valstī ārpus Eiropas Savienības par līdzekļiem, un sniegtās atbildes nevienmēr ir kliedējušas mūsu šaubas, bet tā kā šeit ir runa par buģ, e, biroju lēmumu un politisko grupu lēmumu, mums praktiski nav iespēju šīs izvēles apstrīdēt, un es domāju, ka nākošajā sasaukumā Eh, šīs neskaidrības ir jāizkliedē par to, kā piemēram tiek apvienotas un pārvērtētas atsevišķas kredītlīnijas, katru gadu tiek, izmanto, eh, tiek neizmantot kredīti, tie tiek izmantoti eh, nekustamā īpaši investīcijās. Es domāju, ka nekustamā īpaši politikā ir savas eh, perspektīvas, un mums ir jārīkojas ļoti godīgi un taisnīgi. Un tagad es vēlos pateikties arī visiem, kuri secīgi bija referenti Eh, parlamenta budžetu, budžeta jomā, ēnu referentiem un izteikt viņiem savu abrīnu un pateicību. Paldies, priekšsēdētāji! Thank you. Um, one... Paldies, viens kolēģis ir pieteicies um, brīvā mikrofona procedūrā. Kas taldo, kungs, lūdzu? Grazie, prezidente, kolēģi. Paldies, priekšsēdētāji, kolēģi. Es gribētu pasvītrot, ka diemžēl es nejūtos savā laivā komentējot eh, nākamā gada tāmas dokumentāciju. Mēs eh, varētu zaudēt 46 eh, deputātus dēļ jaunā budžeta, tāpat laikā biroja finansējums tiek palielināts. Ir noteikti izdevumi posteņi, kas, manuprāt, ir pārāk dārgi, piemēram, jaunas pārstāvniecības, jaunas ēkas, ēku atjaunošanas eh, projekti. Un eh, tiešām mēs strādājam trijās eh, vietās, arī tas palielina izdevums, un tas absolūti ir pretrunā ar to valstu interesēm, kas atgādina par taupības pasākumiem Pār par miljardam izmaksā šīs parlamenta sēdes eh, trijās pilsētās. 370 eh, miljardi partiju atbalstam un tā tālāk. Nu, uzskatu, ka pilsoņi prasīs atbildību no mums. Debata ir beigusies un balsosim par šo ziņojumu rīt. Tālāk nākamais punkts mūsu darba kārtībā ir Dantēna kundze ziņojums par dzermā ūdens kvalitāti. Mēs sveicam komisāru Avramopulosu kungu un dodam viņam mm, vispirms Dantēnu kungam vārdu uz četrām minūtēm. Madame la Prezidente. Eh, Priekšsēdētāji, komisāri, godamie ēnu referenti, godamie deputāti. Lūk, nu jau 40 gadus aptuveni Eiropas Savienībai ir uh, E, teksts par e, dzeramo ūdeni. Daudzās valstīs ir panākts ievērams progress. Pirmoreiz šis teksts tika pārskatīts pirms 20 gadiem un pienācis laiks to pārskatīt vēlreiz kaut vai tikai, lai atzīmētu to zinātnisko progresu, kas attiec uz jaunām, e, jauniem standartiem Pasaules veselības organizācijā, bet arī, un komisija to piedāvā, iekļaut zināšanu progresu risku pārvaldībā, kā tas ir iekļauts ūdens ietver direktīvā un ņemt vērā uh, iedzīvotāju piekļuvi ūdenim un caurskatāmību. Oktobrī mēs pieņēmām tekstu par direktīvas pārskatīšanu. Šī direktīva pārskata parametrus galvenokārt un piedāvā jaunu risku izvērtēšanas metodi, lai varētu uh, maksimāli agrīni novērst piesārņojumu riskus. Šis ziņojums ir ar vairākiem būtiskiem izaicinājumiem - sabiedrības atbildība, uz risku balstīta pieeja, kvalitatīvi parametri un, visbeidzot, piekļuve ūdenim. Mums ir jāparedz piekļuve ūdenim visiem Eiropas pilsoņiem par pieņemamu cenu un caurskatāmā veidā attiecībā pret patērētājiem ar skaidri noteiktiem termiņiem Un neraugoties uz ieguldīto darbu e, un laiku, ko tas prasīja, Eiropas parlaments e, bija gatavs runāt par tekstu sākot jau ar novembri, lai panāktu starp institūciju vienošanos līdz sasaukuma beigām, bet diemžēl kavēšanās padomē nedod mums iespēju šodien būt apmierinošā situācijā. Gluži otrādi stāvoklis visai delikāts, jo mēs būtu varējuši pabeigt tekstu, neraugoties uz Rumānijas prezidentūras pūliņiem, lai atgūtu iekavēto padomē vispārīgās pieejas prezentācija 5. Mars, marta ministru padomē bija pārāk vēlīna, parlamentam šo vai šo nebija pietiekams manevrēšanas iespējas, lai uzsāktu starp institūciju sarunas pirms Eiropas vēlēšanām. Šis e, ir visai tehniski, politiski un citādi svarīgs teksts Eiropas pilsoņiem. Eiropas uh, pirmajā lasījumā parlaments paudīs savu nostāju. Un tagad Somijas prezidentūrai būs jāturpina sarunas ar Eiropas parlamentu. Es vēlreiz vēlos pateikties visiem ēnu referentiem, kuri atbalstīja mani šajā darbā. Tāpat vēlos pateikties mūsu līdzstrādniekiem un parlamenta dienestiem. You your... un, un paldies jums par jūsu darbu. Tagad došu vārdu komisāram Avramopulusu kungam. Lūdzu, jums vārds. Paldies priekšsēdētāji, kolēģi. Es gribētu no sirds pateikties referentam Dantaina kungam, kā arī visiem ēnu referentiem par milzīgo darbu, kas ir ieguldīts šajā priekšlikumā, kur paredzēts ir veidzarmā ūdens kvalitātes analīzi. Un komisija atbalsta un priecājas par to, ka parlamenta grozījumi saskana ar mūsu priekšlikuma elementiem. Uh, Un tajā pat laikā man ir ļoti žēl, ka dēļ lēnā progresa padomē eh, nav bijis iespējams panākt starp institūciju vienošanos pirms eh, Eiroparlamenta vēlēšanām. Es gribētu atgādināt, ka galvenais mūsu priekšlikuma mērķis ir nodrošināt dzeramā ūdens eh, drošumu Eiropas Savienībā, lai šis ūdens būtu lab, ar labu kvalitāti 21. gadsimtā. Mums ir jābūt lepniem par to, ka lielākā daļa cilvēku, kas šodien dzīvo Eiropas Savienībā, patērē augstākās kvalitātes dzeramo ūdeni. Un ar mūsu priekšlikumu mēs um, ceram uzlabot šo situāciju vai vismaz uzturēt. Mēs gribam <clears throat> ieviest stingrākus kvalitātes kritērijus. 22. martā mēs atzīmējām Pasaules ūdens dienu. Uh, un tur bija arī lozongs, lai neviens nepaliek novārtā, jo mēs Eiropā atbalstam visiekļaujošu sabiedrību, lai neviens nebūtu atstāts bez ievērības, tātad novārtā. Un uh, mūsu pienākums pārskatot dzermā ūdens direktīvu ir dot ikvienam uh, pieju tīrāk, vistīrākajam dzeramajam ūdenim. Un eh, mēs tālāk strādājam ar Eiropas pilsoņu iniciatīvu. Tā ir eh, iniciatīva, ko atbalstīs 1,8 miljonu cilvēku ūdens, tīrā ūdens iniciatīva. Un eh, tas ir liels piemērs, kas raksturo to, kā Eiropas komisija iekļaujās, ie, ieklausās um, iedzīvotāju viedoklī. Uh, Un šis priekšlikums arī skars apmēram 2 miljonus Eiropas Savienības iedzīvotāju. Komisijas priekšlikums par um, dzeramā ūdens pieejamību ir ļoti svarīgs um, solis arī, lai mēs varētu īstenot um, ilgspējīgas attīstības mērķi numur 6. Un es tiešām atbalstu arī parlamentu iniciatīvu par to, ka pieejams, ir jāpadara šo ūdeni pieejamu pilnīgi visiem. Mēs eh, ļoti ceram, ka abi uh, koplēmēji arī eh, pieņem šo iniciatīvu 5. martā vides padomē vispārējā pieeja tika apstiprināta. Un eh, tika pieņemts arī kompromisa teksts, kas atspoguļo ļoti tādu trauslu līdzsvaru ar noteiktiem noteikumiem attiecībā uz piekļuvi dzērmam ūdenim, jo bija daži dalībvalstis, kas iestājās pret šādu piekļuvis regulēšanu Eiropas eh, Savienības līmenī. Es eh, zinu, ka Eiropas parlaments eh, pārstāv Eiropas Savienības pilsoņus, un tāpēc mēs šeit parlamentā vēlamies, lai šis jautājums tiktu uh, Eh, tiktu arī īstenots. Eh, tāpēc eh, ir arī jautājums sakarā ar pantu 10a. Un, lai arī mēs rezervējam pozīciju starp institūciju pozīciju, sarunām, komisija nāk klajā ar paziņojumu, ka mēs gribam tālāk izanalizēt šī panta sekas, un mēs gribam šīs analīzes rezultātus darīt zināmas mūsu koplēmējiem tuvākajā laikā. Es gribu apliecināt, ka komisija ir, ir gatava un uh, darīs visu, ko mēs varam, lai atbalstītu nākamo parlamentu, nākamo Somu, Somijas prezidentūru un tā tālāk, uh, tālākās prezidentūras, uh, lai būtu rasts mm, risinājums šim jautājumam. Komisija atbalsta sarunas godīgi un mēs. Uh, atbalstam arī galvenās iniciatīvas šajā priekšlikumā, jo mūsu intereses ir vienāds. Es gribētu jums atgādināt, ka drošs un labas kvalitātes dzermais ūdens ir ļoti nozīmīgs visiem iedzīvotājiem Eiropas Savienībā, un šis risinājums vai regulējums tiešām mainīs arī ikdienas dzīvi cilvēkiem. Tāpēc es aicinu parlamentu atbalstīt komisijas vēlmi vēl vairāk, vēl labāk aizsargāt mūsu iedzīvotāju veselību apstiprinot stingrākus standartus un nodrošinot arī labāku piekļuvi ūdenim. Lielas paldies priekšsēdētāji un paldies deputātiem par to, ka uzklausījāt mani. Thank you, Commissioner. Paldies, komisār kungs. Līzes kungs, trīs minūtes. <laughs> Frau Präsidentin! Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kungs, godātie kolēģi. Dzeramais ūdens ir vislabāk kontrolētā pārtikas viela visā Eiropas Savienībā. Tas ir arī mūsu pienākums. Vienmēr sekot zinā, jaunākajiem zinātniskajiem eh, konstatējumiem, lai padarītu dzeramu ūdeni vēl drošāku. Mēs, kā ETP, atbalstam šos centienus Tomēr procedūras laikā vienmēr esam eh, norādījuši, ka tam visam ir jābūt arī īstenojumam, ir īpaši mazākiem ūdens apgādes tīkliem, lai ieguvēji nebūtu tikai un vienīgi lielās firmas eh, ar savām analīžu metodēm, bet eh, lai patērētājiem, kam gal galā par to būs jāmaksā un tam ir jābūt finansējumam, uh, Tātad vienlaicīgi strādājot drošības uzlabošanas virzienā, bet lai arī mazākiem ūdens eh, tīkliem eh, šīs izmaksas būtu ierobežotas. Eh, būtiskākais temats šeit ir piekļuve ūdens resursiem. Es personīgi uzskatu par labu ideju to, kā būtu publiskas um, publiskās vietās, infrastruktūrās būtu bezmaksas piekļuve dzeramajam ūdenim. Tāpat arī kafejnīcās, restorānos. Tas nāks par labu iedzīvotājiem un e, tādējādi mēs arī ņemtu vērā pilsoņu iniciatīvu par šo tematu. Tas taup, e, palīdzētu arī ietaupīt resursus. Bieži vien minerāla ūdens tiek simtiem kilometru attālumā pārvadāts, kas nozīmē izmaksas degvielai, rada dažādas problēmas videi, Un nevienmēr ir arī ieteicams eh, visu dienu dzert minerālu ūdeni. To es jums kā ārsts varu teikt. Eh, tā kā dzeramais ūdens ir no krāna visnotaļ ieteicams dzeršanai. Tomēr ne viss, kas mums personīgi liekas labs, vai ne katra labā ideja arī būtu centralizēti no Eiropas Savienības uh, jāraksta kā izpildāms norādījums ikvienā Eiropas Savienības stūrītī. Šeit ir jārunā arī par subsidiaritāti, tāpēc mēs, ETP, uzskatām, ka padomē atrastais kompromiss ir ļoti saprātīgs. Un mums vajadzētu virzīties e, šajā virzienā trilogu sarunās. Stimuli, informētība, tas ir tas e, veids, kā labāk sasniegt šos mēķus. Uh, tā vietā, lai stingri, detalizēti rakstītu, kas kam būtu jādara šajā jautājumā. Tas tikai stiprinātu pret Eiropas nostāju. Mums vajadzētu atbalstīt ideju kā tādu, bet nesīki un smalki to visu rakstīt. Vēlos pateikties eh, Mišelam Dantānam no sirds. Viņš, diemžēl, vairs nekandidēs nākamajam sasaukumam. Viņš ir lielisku darbu paveicis daudzos dosjē, arī šeit. Mišel, dārgais, paldies tev, eh, lai tev veicas nākotnē. Es arī pievienojos eh, jūsu pateicības vārdiem tālāk. Palmerkungs, trīs ap pus minūtes. Paldies, priekšsēdētāji! Vispirms es arī gribētu pateikties referenta kungam, Dantēna kungam par visu koordinācijas darbu, par visiem centieniem saskaņot eh, šo, šo failu. Un milzīgs paldies arī Ēnu referentiem, kas pārstāv citas politiskās grupas. Es gribētu pateikties arī mūsu personālu, mūsu asistentus, palīgus, eh, kas strādā katru dienu pie dažādiem jautājumiem un arī ar šo te likumdošanas aktu. Ir ļoti daudz dažādas organizācijas un ieinteresētās puses, eh, ar kurām mēs kontaktējamies rakstot šo ziņojumu. Un es gribētu pateikties arī šīm organizācijām par iesaisti un interesētību. Jāatzīmē, ka šī interese ir ļoti liela, tā patiešām atspūgļo to lielo interesi par šiem jautājumiem. Un eh, šeit gribētu atzīmēt eh, tās mm, organizācijas, kas mm, runā par tiesībām un piekļuvi dzeramajam ūdenim. Uh, Un mm, šīs organizācijas arī ir priecīgs par to, ka šis teksts ir spēcīgāks mm, nekā tas, kas bija agrāk. Un arī mēs pagājuši gadu mūsu grupā strādājot pie šī teksta atbalstījām šo stingrāko tekstu. Ļoti žēl, ka padomi ir vilcinājusies un nav pieņēmusi savu pozīciju. Tas nozīmē, ka mēs nevarējām uzsākt trialogu. Uh, un tas notiks nākamajā sasaukumā. Un tas nozīmē, ka arī, un es ceru, ka neatkarīgi no šī parlamenta kompozīcijas turpinās strādāt pie šī pamata tiesība elementa, proti tiesībām uz dzeramo ūdeni. Vai mēs varējām uh, darīt kaut ko vairāk. Es uzskatu, ka raugoties uz šo ziņojumu, mēs to varētu uzskatīt, ka tas ir ļoti labs uh, nepabeigts darbs, darbs progresā, un būtu pilnīgi nepieņemams, ja padomu vai kāds cits mazinātu vai atšķaidītu eh, šo tekstu. Šeit mēs esam ņēmuši vērā dažādus eh, zinātnes atklājumus, mēs runājam par kvalitāti, un arī fundamentāli mēs pieskaramies jautājumam par sociālo vienlīdzību un taisnīgumu Pilnīgi nav pieņemams, ka mūsu dienās Eiropas Savienībā ir cilvēki, kam nav nodrošināta piekļuve labas kvalitātes ūdeni par pieņemamu cenu. Un mēs uzskatām, ka tā ir pamatiesība, un arī šis eh, parlaments atbalsta šīs tiesības īstenošanos, un lūk, arī tādu pieeju mēs sociāldemokrātu grupā esam pauduši. Kolēģi, šis ir pēdējais likumdošanas akts, pie kura strādājas personīgi šajā parlamentā, un ja tas tiešām tā ir, ka tas ir tiešām pēdējais likumdošanas akts, pie kura es varēšu pielikt savu roku. Es esmu ļoti gandrīz, ka tas ir tieši šis likumdošanas akts, jo šī direktīva tiešām attieksies uz ikvienu pilsoni un katru dienu, jo mm, tas nav automātiski, ka mēs atveram, atgriežam savus krā, ūdenskrānus un saņemam ūdeni. Tas nav tikai tas, tas ir jautājums par sociālo taisnīgumu. Uh, Un um, šim parlamentam tiešām ir jāturpina strādāt pie šī darba, proti jānodrošina piekļuvi kvalitatīvam ūdenim. Uzskatu, ka šis ziņojums ir ļoti būtisks solis minētā mērķa sasniegšanai. Es ļoti ceru, ka nākamajos gados uh, cilvēki mm, meklēs atbildi uz jautājumu, ko tad dara Eiropas Savienība. Un šeit uh, ar šo te darbu mēs varēsim pierādīt, ka lūk, te ir mūsu darbs, lai jūs neatkarīgi no savas uzturēšanās vietas, eh, atgriežot ūdens krānu, vienmēr saņemat tādu ūdeni, par kuru kvalitāti jums nav jāšaubās. Paldies! Paldies, pusotras minūtes, Hoča kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Ūdens ir ļoti svarīgs elements, lai nodrošinātu labu veselību. Uh, mēs tādējādi nodrošinam arī pēctecību, arī nākamajām paudzēm. Uh, tomēr resursi ir ierobežoti, arī ūdens resursi ir ierobežoti, tāpēc mums ir jāpārvalda šie krājumi, kā arī ūdens ir jātaupa. 250 miljonu kubikmetru ūdens uh, tiek tērēti noteiktā laika posmā lielās pilsētās un ar to varētu apgādāt 10 eh, līdz 20 miljonu cilvēku. 900 eh, kubikmetru patērē maisaimniecība un no tā apmēram 20 kubikmetri tiek zaudēti, ja mēs neatgriežam kārtīgi un saulēcīgi ūdens krānus. Eh, tāpēc ir nepieciešams stingrāks regulējums jār, jāregulē svina jautājums, arī patogēnu piemaisījumi, mikroplasmasas, kā arī ir jānorošina labāka izglītība par ūdens kvalitāti. Tas ir arī ļoti svarīgs elements šim likumdošanas aktam. Mēs varētu tādējādi ietaupīt 600 miljonu eiro, ja mēs īstenotu visas šīs iepriekš minētās idejas attiecīgi. Uh, arī varētu mazināt eh, siltumnīca efektu gāzu emisijas. Eh, ūdens, ko, ko patērējam, tam ir jābūt ar augstu kvalitāti, jānodrošina ūdens piegādi, piemēram, restorānos, citās publiskās vietās bez maksas. Un eh, tādā veidā ir jānodrošina arī ilgspējīga pārvaldība. Tāpat laikā nevajadzētu ierobežot ūdens lietošanu tādu, kas ir pudelēs ūdens nodrošina dzīvības funkciju, un arī, kad mēs runājam par kosmosu, tad li, li, līdzvērtīgs jautājums ir arī par ūdeni. Priekšsēdētāji, es esmu ļoti elastīga, bet tomēr nevajadzētu runāt ilgāk nekā jums atvērtais laiks. Mīlēšas kundze, divas minūtes. Priekšsēdētāji, kolēģi, komisija priekšlikumu dzeramā ūdens direktīvas pārstrādošanai uh, ierosināja kā reakcija uz pirmo eh, veiksmīgo eh, pilsoņu iniciatīvu tiesības uz ūdeni. Mēs iestājamies par lielāku pilsoņu līdzdalību. Uh, Un tāpēc ir jāuztver nopietnāk pilsoņu iniciatīvas un jārēģē ātrāk uz tām un nopietnāk. Mums kā parlamentam e, arī šeit ir e, atzīmējums, ka mm, nu, mēs esam rīkojušies tā kā nepieciešams un mēs jau oktobrī nācām klajā ar savu ziņojumu. Mēs bijām gatavi sarunām ar padomi trialogā. Diemžēl padome tik daudz laiku izšķērdēja, ka mēs vairs nevarēsim pieņemt šo direktīvu līdz sasaukuma beigām vairs. Tāpēc rītdien mums ir jānoslēdz šo ziņojums pirmajā lasījumā. Ar to mēs sūtīsim signālu mūsu pilsoņiem, ka viņu iniciatīva nav tikai tukši vārdi, bet tiek īstenoti dzīvē. Ar savu ziņojumu mēs arī saturiski nākam ar daudziem labiem priekšlikumiem. Es, piemēram, lepojos ar to, ka mēs piedāvājam risinājumu attiecībā uz to, ko mēs nākotnē darīsim ar mikroplasmasu un daudziem citām kaitīgām vielām uh, ūdenī. Un ar to mēs redzam lielāku uzticēšanos. Uh, Tāpat tur ir priekšlikumi eh, saistībā ar to, lai jaunais uz risku izvērtēšanu balstītais eh, mehānisms neradītu papildus slogu. Piemēram, mums Vācijā eh, gan lielie ūdensaimniecības operatori, gan mazie, piemēram, kalnu reģionos varētu izpildīt visu. Cerams, ka nākamais sasaukums pabeigs šo uh, Eh, darbu tālāk. Vēlos pateikties referentam eh, Mišelam Dantēnam par eh, sadarbību un arī citiem ēnu referentiem. Dzeramais ūdens ir vislabāk izmeklētais un pārbaudītais pārtikas produkts Eiropas Savienībā, un to var droši dzert no krāna. Thank you. Two minutes, Mr. Javor. Paldies, tālāk divas minūtes Javor kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Veselīgs dzeramais ūdens ir viena no pamatiesībām, un katram ES pilsonim ir jābūt tiesībām uz to. Tieši tā, to arī nozīmē eh, mūsu pilsoņu iniciatīva tiesības uz ūdeni tā bija pirmā Eiropas pilsoņa iniciatīva, kas bija sekmīga, tur tika pateikts, kas ir nepieciešams, un tieši uz tās pamata Eiropas komisija nāca klajā ar priekšlikumu, kuru cerams rītdien atbalstīs Eiropas parlaments pirmajā lasījumā. Tomēr ir ļoti daudz pilsoņu Eiropas Savienībā šobrīd, kuriem nav piekļuvis eh, pienācīgiem eh, dzeramā ūdens resursiem, varbūt tāpēc, ka viņi pārstāv minoritātes, uh, Eh, vai ir marginalizēti. Eh, mēs runājam par simtiem tūkstošu iedzīvotāju. Tāpēc, ka valdība, piemēram, Ungārijas valdība, nav spējusi garantēt, kā tiek izbūvēts nepa, nepieciešamais eh, cauruļu tīkls, lai cilvēki saņemtu veselīgu, drošu dzeramo ūdeni. Viņi to nevar garantēt, neskroties uz to, ka Eiropas Savienība ir tērējusi miljoniem eiro šai jomā sniedzot atbalstu dalību valstīm un nodrošinot to, ka tiek īstenoti pasākumi, lai visiem būtu piekļuvi dzeramiem ūdenim. Diemžēl resursi nav um, iztērēti uh, atbilstīgi, diemžēl tur ir bijusi korupcija un nauda nav iztērēta tam, kam tā bija paredzēta, lai garantētu augstas kvalitātes dzeramo ūdeni. Tomēr tas nav saistīts tikai ar veselību vai drošību, kā jau mēs dzirdējām šajās debatēs. Uh, Ja mēs eh, spēsim izveidot uzticēšanos no Eiropas pilsoņu puses attiecībā uz uh, krāna ūdeni, tad mēs varēsim ievērojami samazināt pieprasījumu pēc pudelēs fasētā ūdens, kas ļaus uzlabot vides situāciju. Uh, Un e, tāpēc rīt ir jāatbalsta šis ziņojums. Diemžēl padome nav izdarījusi to, kas bija nepieciešams, un nākotnē ne, ne tikai padomei, bet arī atsevišķajām dalību valstīm ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu to, ka šie priekšlikumi tiek pienācīgi īstenot un katram ēst pilsonim ir piekļuvis dzeramajam ūdenim. Paldies tālāk, Boilen kundze, pusotra minūte. Paldies, kolēģi! Tie, kas e, no mums jau gadiem strādā ar uh, organizāciju eh, tiesības uz ūdeni, bijām vīlušies, ka komisija to ir izvēlējusies īstenot šādā veidā. Šeit nevar iet pusceļā attiecībā uz cilvēktiesībām. Kāpēc tad cilvēktiesībos, eh, kā piekļuve ūdenī, uh, Eh, dod tik viduvēju rezultātu. Mēs esam ievēlētie Eiropas pilsoņu pārstāvi šeit, bet absolūti eh, neesam ņēmuši pilnībā vērā eh, vairāk kā divu miljonu cilvēku parakstīto iniciatīvu. Mēs kreisie nevaram atbalstīt šo ziņojumu. Tas nozīmētu pieņemt to, ka tiek pieņemts tādas uh, nepilnīgas a la carte sistēmas eh, pie, mm, pienākumi un pasākumi, eh, kas nav pienācīga reakcija uz eh, pilsoņu iniciatīvu. Pieprasījums, ka ir jānodrošina universālu pieeju ūdenim, dzeramajam ūdenim nozīmētu, ka ir jāizbeidz arī liberalizācijas darba kārtība. Un šis ir tas, ar ko mēs atbildam pilsoņiem jūs viennozīmīgi eh, samazināt sociālajās tiesības. Eh, ar to nepietiek. Un eh, kus, šīs kustības pārstāvi Eiropai, Eiropā neatbalsta jūsu nostāju. Priekšsredētājs, paldies! Boilan kundze. Zilās kartītes jautājums jums, vai jūs pieņemat? Rubik kungs, lūdzu. Jā, es vēlos pateikties Boilans kundzei, jo, protams, tas ir svarīgi, ka bez maksas tiek nodrošināts dzeramais ūdens. Tas ir pats par sevi saprotams. Un eh, tam arī vajadzētu sekot. Bet jārunā ir arī par infrastruktūru, ar kuru nodrošināt šo ūdeni. Un infrastruktūra ir jāapmaksā. Vai jūsuprāt, tā ir laba metode, ja mēs nākotnē eh, publiskos iepirkumos eh, šo infrastruktūru veidotu, lai tā tiktu izbūvēta par eh, visizdevīgāko eh, cenu. Bailens kundze atbildi. Nē, mēs uzskatām, ka da, dalību valstīs, eh, tā ir viņu atbildība par to, kā pārvaldīt šo sistēmu. Īrijā mums ir 0% ūdens nabadzība. Kāpēc? Tāpēc, ka mēs maksājam par ūdeni caur vispārīgiem eh, nodokļiem, nevis uh, sodīt cilvēkus par to, ka viņi nevar apmaksāt savus ūdens reķins. Nē, mēs nevēlamies liberalizēt ūdens infrastruktūru. Paldies tālāk, Evī kundze! Paldies, priekšsēdētāji. Itālijā ūdens ir politisko debašu centrā, pateicoties piecu zvaigžņu kustībai kas ir iesniegus parlamentā likumprojekts par to, bet izskatās, ka eh, Eiropa nepilda to, ko pilsoņi no tās sagaida attiecībā uz dzeramo ūdeni pusē no Eiropas Savienības dalību valstu bija vēlme novilcināt šo procedūru. Un mēs nevarējām eh, paspēt šo tekstu vairs apstiprināt šajā sasaukumā. Tas paliks nākamajam sasaukumam. Manuprāt, valstis konservatīvajā vairākumā ir veidojuši šo situāciju attiecībā uz piekļuvi ūdenim un nu, tiesībām uz ūdeni. Bet, diemžēl, no direktīvas ir izslēgts vairākas vielas, kas, diemžēl, eh, neļauj teikt, ka Uh, ir izdarīts viss nepieciešamais. Ne viss tiek regulēts attiecībā uz kaitīgajām vielām un piesārņojumu. Mēs uh, esam redzējuši to, kas notiek Veneto reģionā. Nevienai no šīm vielām nav jāatrodas dzeramajā ūdenī vai jāuzkrājas mūsu bērnu asinsrites sistēmā. Eiropas un Itālijas iedzīvotāju interesēs es ceru, ka tiesības uz ūdeni tiks nodrošinātas un ceru, ka parametri ūdens kvalitātei būs ļoti stingri un nebūs piekāpšanās spiedienam no nozares. Paldies un paldies referentam par lielisko darbu. Paldies tālāk, Lebreton kungs, pusotru minūtu. Merci, monsieur le président. Paldies, priekšsēdētāji. Dzeramais ūdens man ir tūstemēts. Es sāku savu universitātes darbu pirms 35 gadiem saistībā ar ūdeni un ar direktīvas pārskatīšanu, 90, kur pieņemta 98. gadā, es noslēdzu savu mandātu. Uh, Eh, šī iniciatīva seko pēc eh, Eiropas Savienības iniciatīvas, eh, kuri paredzētu ūdens nodrošināšanu visiem iedzīvotājiem, taiskaitā maznodrošinātājiem, taiskaitā romiem un visiem. Princips ir ļoti cēls, bet šeit ir runa par dalībvalsts kompetenci un nevis Eiropas Savienību. Ja endokrīnie perturbātori piesārņo ūdeni, tad ir jārīkojas dalībvalstīm sadarbībā ar Pasaules veselības organizāciju, nevis Briseles komisiju. Runājot par piekļuvu dzeramajam ūdenim, Eiropas dalībvalsts var to nodrošināt bez e, morāliskiem norādījumiem no Eiropas Savienības. Nemuļķosim sevi. Komisija cenšas instrumentalizēt Romu stāvokli, lai iegūtu sev jaunas kompetences šajā jomā. Nācija Eiropa, ko es aicinu no viss sirds ir, um, tai ir jāseko, lai atgrieztu suverenitāti savām tautām. Paldies! Nākošais runātājs Pilāra ar jūs uz, uz divām minūtēm. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri, kolēģi! Domāju, ka komisija ir veikusi likumdošanas pārskatīšanu attiecībā uz cilvēku patēriņam domāto ūdeni, kas ir ļoti vietā, jo esošie standartus vajadzēja aktualizēt. Un komisija norādīja uz četrām galvenajām jomām, kas ir jāuzlabo. Tie ir e, parametri, riski, informācijas caurskatāmība un materiāli, kas ir kontaktā ar ūdeni. Tāpat ir pasvītrots arī tas, lai dalībvalsts piemērot Eiropas Savienības standartus attiecībā uz dzeramo ūdeni. Tas ir nozīmīgs solis uz priekšu, kas dos mums iespēju anticipēt un novērst problēmas savlaicīgi. Šobrīd ir bijis zināms tehnisks, zinātnisks progress laboratorijās, iekārtās, kā arī attiecībā uz apkārtējo vidi un eh, to visu kopā ņemot var uzlabot ūdens direktīvu. Eiropas parlamenta teksts iekļauj svarīgus uzlabošanas elementus attiecībā uz ūdens piegādi, piekļuve ūdenim, racionālu ūdens patēriņu, e, noplūdes e, samazināšanu tīklos, e, klimata ietekmes resursiem un drošākiem materiāliem, kas tiek izmantot. Un visbeidzot, tiek piedāvātāji E, risinājumu attiecībā uz plastmasas pudelēs iepildītā e, ūdens e, patēriņu. Tāpat ir jādomā par elastīgākiem noteikumiem ūdens apgādēs. Vēlos pateikties kolēģim doktoram Dantēnam, kurš ir mēģinājis līdzsvarot jaunās direktīvas prasības ar piegādes iespējām un izmaksu samazināšanu. Tāpat eh, paužu to, kā padome nespēja panākt vienošanos eh, vēl šī sasaukuma laikā. Paldies! Nākošais runātājs uz pusotru minūti deputāti Gultlā. Priekšsarētāji, paldies! Katram ir tiesības dzert ūdeni, ja viņiem slāpst. Un šim ūdenim jābūt nekaitīgam, drošam dzeršanai. Un tas ir jātiecina uz visiem, neatkarīgi no, e, no tā, vai jums ir mājas vai nē, vai jūs piedarat pie vairākuma vai minoritātes, vai jūs dzīvojat um, blīvi apdzīvotā pilsētā vai attālā lauka reģionā. Tomēr šobrīd joprojām daudziem cilvēkiem nav piekļuve drošam, nekaitīgam dzeramajam ūdenim ūdenim, eh, kuru mēs dzeram, ir jābūt drošam. Tur nedrīkst būt nekāds bīstams eh, ķimikālijas. Mums ir jāuzlabo standarti, robežvērtības un cilvēku veselība ir jābūt eh, pašā centrā. Ir īpaši endokrīnie disruptori. Mēs zinām, ka tas var novest pie diabēta un daudzām citām problēmām, tā skaitā arī auglības problēmas. Tieši tādēļ Eiropai un arī pārējai pasaulē ir jādara viss iespējamais, lai nodrošinātu, ka šādas bīstamas vielas neatrodas mūsu dzeramajā ūdenī. Parlamentam ir spēcīgs mandāts, spēcīgas sarunu pozīcija šajā jautājumā. Es zinu, ka ir daudzas dalību valstis, kas vēlas atvieglot noteikumus. Tāpēc parlamentam ir jāaizstāv cilvēku veselība un mūsu tiesības uz tīru, veselīgu un drošu ūdeni Mums ir arī jāsako situācijai dažādās valstīs. Protams, ka ir geogrāfiskas atšķirības, mums tas ir jāapzinās. Tāpēc parlamenta nostājai ir jāsniedz zināmu nelielu elastību dalību valstīm, eh, apzinoties, ka, ka katru reizi dalību valstīm ir jāizvēlas labākā iespējamā pieeja. Tīrs ūdens ir kaut kas tāds, uz ko mums visiem ir tiesības. Paldies, tālāk, Škripekungs. Vážený pán predsedajúci, ďakujem za slovo Paldies! Statistika rāda, ka ūdens patēriņš ir sešas reizes augstāks nekā pirms simts gadiem. Un tas turpinās pieaugt. Līdz 50 reizes pārsniegs eh, to. L cilvēki, kas e, dzīvo ūdens trūkumā, e, līdz 2050. gadam būs vairāk kā 3 miljārdi šādi. Arī Slovākijā mūsu ūdens e, tilpnēs ir piesārņojums, ķīmiskās vielas un baktērijas. Uh, Da, e, komisija taisas vērsties pret dalību valstīm, kas e, neīstenos nepieciešamās e, lietas. Mērķis ir nodrošināt piekļuvi tīram ūdenim katram iedzīvotājiem. Kopš 1999. gada šī direktīva nav pārskatīta, bet mēs zinām, ka klimata pārmaiņas notiek, dzīves apstākļi ir mainījušies, un mēs saskaramies ar migrāciju kopš 2015. gada, tāpēc ir, ir jārīkojas. Paldies tālāk, Mirandas kundze. Paldies, Agua. Paldies, priekšsēdētāji. Ūdens ir uh, publisks eh, labums, tā nav prece. Tā, tā, cilv, ūdens ir vienas, piekļuva ūdenim ir viena no cilvēku tiesībām, un ikvienam ir jāgūst piekļu, jānodrošina piekļuvi ūdenim. Ir nepieciešams garantēt piekļuvi ūdenim ar modernu, adekvātu infrastruktūru, jo nevienmēr mūsu infrastruktūras ir spējīgas nodrošināt nepieciešamo pakalpumu. Ūdens pa, eh, piegādes eh, dienestiem ir jābūt izslēgtiem no liberalizācijas. Eh, tas ir universāls servis, kam ir jābūt pieejamam viss caur Eiropas Savienībā. Manuprāt, ar šo ziņojumu mēs konstatējam, ka dalībvalstīs netiek vienmēr pildītas un īstenotas prasības attiecībā uz eh, tiesībām uz dzeramo ūdeni. Ikvienam ir tiesības saņemt tīru ūdeni, veselīgu ūdeni. Manā valstī, Milrioša uh, apgabalā, Šis jautājums ir ļoti svarīgs un e, svarīgs, aktuāls ir e, dzeram, tīra dzeramā ūdens jautājums. Paldies, nākošais runātājs, deputāti Florence, uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātājs. Mēs balsosim pret šo ziņojumu. Šis teksts um, ir pilnībā izšķīdināts un galīgi neņem vērā parlamenta uh, Eh, pienākumus. Šis teksts ir vēl sliktāks nekā tas bija iepriekš. Šeit ir vienkārši eh, runa par to, ka eh, institūcijas pievienojas iniciatīva tiesības uz ūdens, bet nevis nodrošina tiesības uz ūdeni visiem. Šeit ir paredzēti ieteikumi, kas ir pilnīgi nebaudāmi, kas ir paredzēti dalībvalstīm un nav ņemti uh, vērā dažādi aspekti vai bīstamās vielas, kas var tikt atrastas ūdenī. Tāpat arī pilnīgi noteikti mums ir jāatbrīvojas no šī teksta, jānodrošina dzeramais ūdens visiem. Nākošais runāts Mirei Dor Dornano. Paldies priekšsēdētāji. Endokrīnie perturbatori atrodami visur. E, pazemes ūdensānos, dzeramajā ūdenī šīs molekulas grauj hormonu sistēmu un ietekmē reproduktīvo sistēmu NVO nākotnes paudzes ir balstījusies uz trim pētījumiem un attiecībā uz kvali ūdens kvalitāti Francijā. Skaitļi ir satraucoši. Ir ūdenī atrodami pesticīdi, protams, tas ir. Um, to klātbūt ir atkarīga no eh, at, katras dalībvalsts, tomēr es nevaru piekrist referenta nostājai motīvu izklāstā. Šī nostāja mēģina minimizēt riskus. Uh, piesaucot zinātniska konsensus nesamību. Tāpat tiek aicināts pētīt mikroplastikas daļiņu klātbūt ūdenī. E, tomēr ir e, tiesības uz ūdeni visiem, un tās nav apstrīdamas. Paldies, nākošais runātājs deputāts Mandl. Paldies, kolēģi! Tas ir fakts, ka divi miljoni iedzīvotāji Eiropas Savienībā uh, nevar eh, savās mājās eh, piekļūt tīram dzeramajam ūdenim. Starp viņiem arī bērni un veci cilvēki. Es piekrītu mērķim, ka visiem Eiropas iedzīvotājiem ir jābūt piekļuvē tīram ūdenim. Ar to Eiropa ieņemtu pirmo vietu pasaulē. Mēs būtu pirmais kontinents, kur visiem ir tīrs ūdens pieejams. Bet neskroties uz visiem uzlabojumiem, ko mēs šeit eh, parlamentā, komitejā un plenārsēdē varam uzlabot, Diemžēl tiek radīta nevajadzīga birokrātija jau tur, kur ūdens ir tīrs. Ar to mēs nes, nepanāksim šo mērķi, bet tikai palielināsim izmaksas mājasaimniecībām, ūdens eh, tīkla izmantotājiem. Tāpēc es atkal balsošu pret šo ziņojumu. Mērķis ir pareizais. Uh, Eh, bet tas ir jāatsāk no jauna kā temats nākamajā sasaukumā, lai nonāktu pie tā, ka mums visiem ir tīrs ūdens, bet nu ne jau ar absurdiem parametriem, kurus eh, neierosina pat Pasaules veselības organizācija kur būtu jāizmanto jaunas iekārtas, eh, attīrot tīru ūdenī. Kaut kas tāds nav nepieciešams. Mums ir jāturpina darbs, lai ik viens, eh, kuram nav vēl piekļuvē tīram ūdenim, varētu nākotnē eh, to iegūt. Paldies tālāk, Cofalī, eh, pusotra minūte. Grazie Presidente, siamo chiamati a confermare il nostro voto su questa importante direttiva sul diritto. Paldies, mums lūdzu apstiprināt uh, balsojumu par ļoti svarīgu direktīvu par dzeramo ūdeni. Eiropas komisija izlēma pēc 20 gadiem aktualizēt eh, šo direktīvu, lai rēģētu uz eh, klimata pārmaiņām un eh, arī veiktu pāreju uz aprits ekonomiku, samazinātu ūdens izšķērdēšanu un plastmasas atkritumus Gan es divi miljoni iedzīvotāji ar savu pilsoņu iniciatīvu lūdza mums garantēt, ka ikvienam ir piekļuve dzeramajam ūdenim. Tā ir cilvēka pamat vajadzība, kas ir jāgarantē, ne tikai jāveicina. Mēs izvēlamies lielāku caurskatāmību un vieglāku piekļuvi lai saņemtu arī precīzu un skaidru informāciju par ūdeni, kas tek eh, mājasemniecībā no krāna. Mēs nevaram eh, pieļaut PFA piesārņojumu, kā tas bija Itālijā, Veneto reģionā ap Venēciju. Un mēs arī eh, konstatējām, ka cilvēkiem asinīs ir endokrīnie disruptori, uh, simtiem reižu pārsniedzot eh, limitus. Atļautās robežu vērtības joprojām ir par augstu, tām būtu jābūt tuvu nulēji, kā to ir lūguši Veneto reģiona iedzīvotāji, un arī EFSA aģentūra ir samazinājusi robežvērtības, kas būtu atrodamas mūsu asinīs. Tātad, kas tiek ierosināts? E, līmenim jābūt tuvu nulēji. Tomašiņš kundze. Piekļuvē ūdenim ir sasniegums, ko mēs uztveram kā pašpašai saprotam, bet šī joma ir jāregulē un jāuzrauga un jāsako jaunākai attīstībai. Kā deputāte no dalību valsts, kurā ir uh, apjomīgi ūdens resursi, vēlos atzinīgi izteikties par referenta paveikto, kurš ir ievērojis subsidiaritāti, tīpaši attiecībā uz minimālajām eh, kvalitātes prasībām, kas ir atstāts dalību valstu ziņā. Es ļoti atzinīgi vērtēju šo pieeju ziņojumā. Paldies, Sandra Rodrīgas. Agua. Paldies, priekšsēdētāji. Ūdens ir cilvēktiesības nepieciešams dzīvai, un tāpēc ir jānovērš privatizācija, piesārņošana, eikaliptu eh, meža izciršana. Tu un piemēram, Galīcijā, manā apgabalā, piesārņošana e, eh, turpinās to īsteno dažādi lielie būvobjekti, e, augst, lielā ātruma dzelzceļa līnijas un citi pasākumi, kas savu piesārņojumu iegāž, izgāž tieši e, e, upēs. Tie ir lieli projekti, projekti kuri rada lielus mm, piesārņojumus. Tādi notiek Mira Montes, Kazalunga un citos apgabalos rūpnieciskā lauksaimniecība, glifozāta izmantošana, pesticīdu izmantošana, tās viss piesārņo ūdeni un to visu vienlaicīgi finansē Eiropas Savienība. Tas ir jālabo, jānovērš un mums ir jābūt tiesībām uz veselīgu ūdeni. Paldies, nākošais runātājs uz divām minu, eh, minūtēm eh, deputāts Gambošs. Paldies, priekšsēdētāji, debates par ūdens kvalitāti. Uh, cilvēku lietošanai uzturē ļoti svarīga divu iemeslu dēļ. Pirmkārt, tā ir vienīgā tautas leģislatīvā iniciatīva, kas ir virzīta uz priekšu ar vairāk nekā pusotru miljonu Eiropas pilsoņu parakstiem. Piekļuve ūdenim un tā ilgtspējīga pārvaldība, tā attīrīšana ir sastais mērķis ilgtspējīgas attīstības mērķos un saskaņā ar Eirostat datu tiem eh, daudziem pilsoņiem ir grūtības, eh, ir piekļuvis eh, dzeram ūdenim. Tāpat otrkārt Eiropas sociālo tiesību pīlārs 20. punktā paredz piekļuvi pamat pakalpojumiem, taisa skaitā tīram ūdenim. Izmantosim šo direktīvu, lai mēs paredzētu saistiošu mērķi ehm, atkritumu attīrīšanai pārstrādēji, kā arī E, paredzētu to, ka vismaz par piekto daļu jāsamazina ir e, plasmas pudelēs pildīta ūdens patēriņš. Liela labāka kvalitāte, labāka piekļuvi tīpaši marginalizētiem, mazaizsargātiem sektoriem, lielāka aizsardzība patērētājiem, mazāk birokrātijas, lai uzlabotu informācijas sistēmas Es atbalstu komisijas priekšsēdētāju sacīto par Eiropas Savienības stāvokli. Eiropiešiem šodien un nākošais paudzēs ir jāveido tāda Eiropa, kas aizsargā dzīves standārtus. Mēs esam pelnījuši tādu Eiropu, kas sniedz mums lielāku, kas iespējas, kas mūs pasargā. Un noslēgumā vēlos pateikties kolēģim Dantēnam par darbu pie šī dosie. Tomēr ir kauns, ka neraugoties uz pūliņiem no komisijas un parlamenta puses dalība valstis nav uzskatījuši šo jautājumu par prioritāru, un mums ir jāatliek sarunas uz nākošo mandātu. E, Deputāts nobeidz uzstāšanos kataloņu valodā. Paldies nākošais runātājs Karuš Zoriņu. Paldies priekšsēdētāji. Direktīva par dzermu ūdeni īsēdā ir spēkā jau vairāk nekā 20 gadus, un mums ir jānodrošina Eh, ap, eh, piegādi ar eh, kvalitatīvu tīru dzeramo ūdeni. Tāpat arī jānorāda, ka piekļuve ūdeni, ūdens, piekļuve ūdeni pilsoņu iniciatīva ir viena no pirmajām iniciatīvām, kas vainagojas panākumiem. Un es uzskatu, ka šis pasākums ir ļoti nozīmīgs un piemērots un ir jānodrošina dzeramais ūdens ar aktualizētiem parametriem. Tāpat ir jā, jāpasvītro vairāk pozitīvi aspekti ziņojumā. Piesārņojumi, piemēram, svīna samazinājums, kā arī endokrīno norādu uz endokrīnajiem perturbatoriem. Um, um, piesārņojums ar mikroplastikāta daļām un uh, ūdens kvalitāte ūdensvadā. Tāpat ir apsveicama iniciatīva samazināt plastmasas pudelē izpildīto ūdeņu patēriņu. Mēs e, vēlamies iet vēl tālāk nekā pilsoņu iniciatīva, un mums ir pa šo ceļu jāturpina doties. Paldies, nākošais runātājs deputāts Ferēra uz vienu minūti. Paldies, priekšsādātāji, komisāra kungs. Šīs priekšlikums, kas groz direktīvu attiecībā uz uh, patēriņam domātu ūdeni, ir ļoti nozīmīga. Tā ielā mērā palielina ūdens piegādes izmaksas, kas būs jāsadz lietotājiem un nozīmē lielās, kas izmaksas fiskalizācija kontrolai, bet tas nenozīmē lielāku drošību. Gluži otrādi. Mums ir jāvēršas pret privatizāciju, mums eh, ir jāparedz eh, droša ekonomiska ūdens eh, piegāde. Tāpat arī netiek ņemtas pagaidām vērā pie E VO rekomendācijas attiecībā uz ūdens piegādi. Kā arī šis priekšlikums kopumā nozīmē dārgāku ūdeni, nedrošāku ūdeni un sliktāks kvalitātes ūdeni. Ir pilnīgi noteikti. Uh, Eh, to var izskaidrot ar eh, komisijas pakļaušanos dažādām eh, nacionālām interesēm. Paldies, nākošais runātais deputāte Šveica. Paldies, priekšsēdētāji. Mēs šodien runājam par pilsoņu izmantotu ūdens kvalitāti. Saskaņā ar jaunajiem pētījumiem Eiropas vidas aģentūrā tikai 40% Eiropas upes, upju, ezeru un eh, deltu eh, stāvoklis atbilst eh, vidas standārtiem. Ir skaidrs, ka dalībvalstīm ir jāpieliek vairāk pūliņu, lai izpildītu direktīvas mērķus savukārt nākotnē pietiekams kvalitatīvs daramais ūdens ir jānodrošina cilvēku patēriņam. Mēs esam š, ar šo direktīvu Eh, šī direktīva ir bijusi spēkā jau 20 gadus bez nopietnas pārskatīšanas, un tagad ir pienācis laiks koriģēt eh, dzeramā eh, ūdens kvalitātes normas atbilstoši pēdējiem zinātniskajiem pētījumiem, lai varētu ņemt vērā jaunos izaicinājumus tādus kā klimata pārmaiņa. Un es vēlreiz vēlos īpaši uzsvērt to, cik svarīga bija pilsoņu iniciatīva par tiesībām uz ūdeni, to atbalstīja vairāk nekā 1,8 miljonu iedzīvotāju. Tiesības uz tīru ūdeni ir tas minimālais standarts, kas mums ir jānodrošina. Un manā valstī, Horvātijā, ūdens krājumi ir pietiekami, taču šis resurss ir jāsaglabā kā um, visas tautas īpašums, un mums ir jānodrošina visu tiesības uz dzeramu ūdeni. Es apsveicu komisijas pūliņus uzlabot mūsu pilsoņu veselību, bet ar nožēlu dzirdu to, ka šī direktīva tiek, ka š, lēmums un sarunas par šo tekstu tiek atcelts uz nākošo mandātu. Paldies! Kainen, prego, divi minūti! Nākošais runātājs Vārds deputāte Pietikaiten uz divām minūtēm. juomavieden turvaamiseksi kaikille ihmisille. Šis ir uh, lielisks solis, lai mēs varētu tiešām nodrošināt piekļuvi tīram.